pie balsojuma. Un mums ir pavisam trīs priekšlikumi, proti Nikvar, par Nikaragvu. Prieksēdētāji vēlos atgādināt, ka mana grupa izlēmusi nepiedalīties balsojumos manis iepriekš pieminētu iemeslu pēc. Nebūs atturēšanās, bet nebūs arī dalības. Mm -hmm. Děkuji, madam. Paldies, Korhols kundze. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Diskusijās pārāk daudz kolēģiem tika ļauts uh, pārsniegt savu uzstāšanās laiku. Es vēlētos jums atgādināt, ka, ja tas ir nepieciešams, jūs uh, mierīgi varat pārtraukt runātāju, un mēs uh, nevajadzīgi nezaudēsim laiku. Ano, někteří dostali slovo dva. Jā, daži cilvēki patiešām eh, uzstājās pat divreiz, taču tas nebija par vienu un to pašu punktu. Es šoreiz tiešām nevienu nepārtraucu, bet nākamreiz es to noteikti darīšu. Uh, eh, Romēra ir Ruēvas kungs, lūdzu. Es arī gribēju atzīmēt to, ka uh, mūsu grupa ir šeit, un tieši tāpat kā sociālisti, mēs esam izlēmuši nepiedalīties balso, balsojumā, norādot mūsu pozīciju, uh, uh, norādot to, kā debats ir notikušas. Un, paldies! Un tālāk figurēja Dokonze. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos būtībā teikt gandrīz tieši to pašu. Uh, aiz to iemeslu dēļ, kuri tika paskaidrot jau iepriekš. Mēs nepiedalīsim šajā balsošanā. Debatēs mēs gan piedalījāmies, bet nebalsosim. Un mēs jau to paskaidrojām kādēļ. Dobře, děkuji. Já myslím... Jā, labi, paldies. Tādā gadījumā mēs varam turpināt balsot. Tātad. Vispirms balsosim par trīs eh, politisko grupu kopējo eh, rezolūciju, proti arī Tautas partijas, Aldes un Eiropas konservatīvo reformistu. Tātad, kas par? Pret? Kas atturas? Rezolūcija pieņemta. Tālāk otra rezolūcija. par rezolūciju par Laos un Vietnamu. Un es gribētu teikt, ka sestajā paragrāfā šeit mums ir neliela tehniska kļūda radusies. Vārdi disciplinārī un krimināli tiks svītroti. Tagad par kopējo piecu politisko grupu rezolūciju par Laos un Vietnamu. Mums ir jāsāk balsojums. Un sākam balsot par sesto paragrāfu dalīts balsojums, kas par pirmo daļu. Kas pret? Aturs. Pieņemts. Otrā daļa. Kas par? pret atturas arī pieņemts. Un tagad balsosim par visu rezolūcijas priekšlikumu kopumā, kas par pret atturas pieņemts. Un tagad viss beidzot pēdējā rezolūcija, rezolūcijas priekšlikums no piecām politiskajām grupām par Ķīnu par minoritāšu tiesībām un nāves soda piemērošanu. Posāta kungs lūdzu. Priekšsēdētāja kungs. Es atradu kļūdu trešajā punktā vācu versijā, un es lūgtu jūs to pārbaudīt un pastīties, vai tur nav kļūda arī citās valodu versijās. Nosoda sodīšanu, eh, nosoda gan tibetiešu, gan uiguru sodīšanu ar nāvi. Lūdzu, pārbaudiet, tur īsti nav precīzi formulēts. Jā, labi, to mēs izdarīsim. Tātad pārējām pie rezolūcijas priekšlikuma. Tātad un balsojumu, kas par pret atturas. Sociāldemokrātu priekšlikums ir nola, noraidīts. Tagad balsosim par triju politisko grupu priekšlikumu Tautas partijā Aldi, Alde un Zaļie. Balsojam par šo priekšlikumu. Šeit mums ir jābalso elektroniski personāla balsojums. Nē, priekšsēdētājs sevi labo, vispirms jābalso par devīto paragrāfu, kas par pret atturs. Jāpārbauda elektroniski, tātad vēlreiz balsojam elektroniski par devīto paragrāfu. Sākam balsot. Beidzam balsot. un pieņemts. Un tagad balsojam par visu uh, rezolūcijas priekšlikumu personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un rezolūcijas priekšlikums pieņemts. Takže zápis tohoto jednání bude předložen. Eh, protokols. Eh, Tiks izplatīts pirms nākošās sanāksmes, un mēs to varēsim nodot attiecīgi jām institūcijām, kas minētas tekstā. Līdz ar to mēs beidzam uh, mūsu sēdi.